Aleksandra Grāfa. Paldies, un nākošais tagad ir uh, Aleksandra Grāfa Lamsdarbs ziņojums par publisko iepirkumu procedūru drošības un aizsardzības jomā. Uh, referenta kungam uh, vārds četras minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Šobrīd uh, Eiropā piedalās 13 misijās, 9 misijas jau savu darbu ir pabeigušas. Daudzas no šīm uh, misijām apvienot dažādu dalību valstu spēkus, tāpat arī policijas spēkus, kas darbojas sarežģītās situācijās. Mēs uh, tāpat zinām, ka uh, pasaulē ir vairāk krīzes punktu un ir nepieciešams Eiropas uh, sniegums un devums, un šīs politiskais aspekts tikai paplašinās. Mēs, kā Eiropieši, bieži vien uh, nespējam veikt, realizēt uh, šīs uh, misijas tā, kā mēs to vēlētos, optimālā veidā, ar optimālu aprīkojumu, uh, nodrošinot starpsavienojamību un strateģiski pārvietojoties. Bet tomēr tas mums ir jānodrošina, jo mēs nosūtam savus karēvis un savus policijas spēkus dažādās misijās. Viens no iemesliem, kāpēc darbība nav veiksmīga, ir mūsu uh, sašķeltība uh, ieroču aprīkojumu un tirgus ziņā. Uh, Ir daudz un dažādi pētniecības projekti, kas uh, sav, savstarpēji pārklājas, bet ir nepieciešams vairāk uh, visaptvarošu pētniecības produktu, ir nepieciešama uh, tālāk attīstība, lai izlīdzinātu šīs vēsturiskās atšķirības. Varbūt tās ir ne tik daudz vēsturiskas atšķirības, bet katrā ziņā šīs atšķirības vajadzētu labāk koordinēt. Eiropas ieroču un bruņojuma tirgus aptver Uh, pakalpojumus un preces, uh, un tas ir apmēram 91 miljārda eiro uh, apjoma tirgus. Tātad kopīgais tirgus ieroču jomā šajā jomā nedarbojas reāli. Mūsu spēki nesaņem labāko iespējamo aprīkojumu un nodokļu maksātāju naudu bieži vien tiek izšķiesta ieroči kļūst eh, un apriekojums ar vien dārgāk kļūst, bet aizsardzības eh, budžeti paliek nemainīgi vai arī samazinās. Jautājums tātad šeit nav par eh, lielāku līdzekļu apjomu, ieročiem un aprīkojumam, bet par to, lai esošie līdzekļi tiktu tērēt labāk. Parlaments 2005. gadā aicināja komisiju izstrādāt direktīvu šajā jomā, tas arī tika darīts Eh, protams, koordinācijā ar padomu un ar eh, parlamentu. Eh, tad, kad Sarkozī kungs runāja par Francijas prezidentūras prioritātēm, viņš jau minēja Eiropas ieroču un aprīkojumu tirgu. Un bija skaidrs, ka komisijai un padomēji šajā jomā jādarbojas kopā. Un mēs redzam tagad pirmajā lasījumā savu priekšā dokumentu, kas ir šīs politiskās gribas eh, rezultāts, un mēs tagad izstrādāsim jaunu Eiropas eh, ietvaru, lai atvērtu šo tirgu un radītu vairāk konkrētspējas un caurskatāmības. Dāmas un kungi, mums šī direktīva jāaplūko kontekstā. Decembrī mēs eh, veiksmīgi strādājām pie direktīvas par uh, ieroču tirzniecību kopienas ietvaros. Uh, šī direktīva ir otrais svarīgākais uh, elements šajā procesā. Šīs divas direktīvas ir neatkarīgas viena no otras teorētiski, bet viena otrai tomēr ir nepieciešams, un tāpēc ir svarīgi noslēgt rīt darbu pie šīs paketes. Šeit nekāda revolūcija nenotika šajos bruņojuma un aprīkojuma tirgos, bet ir nepieciešams spērt soļus uz priekšu, lai nodrošinātu labāku Eiropas drošības un aizsardzības politiku. Visbeidzot, gribētu pateikties kolēģiem. Gizelē Kalnbahai un Siedašauds kundzei pateicos par kritisko, bet ļoti konstruktīvo sadarbību un paldies arī padomai, kā arī komisijai. Un uh, visi tie, kas sadarbojās, uh, parādīja politisko vēlmi, kompromisa, uh, rašanas spēju un vēlmi darboties kopā. Mums jāsadarbojas kopā mūsu pilsoņu labā, un es domāju, ka rīt pieņemot šo pakotni, mēs atbildīsim tām prasībām, kāds ir izvirzītas. Un bez tam man liekas, ka šīm diskusijām bija jānotiek Briselē un nevis Strasbūrā. Paldies. Priekšstādātājs tagad eh, Makrīvīkungs, komisārs atbildēs, lūdzu. Godātie deputāti, priekšsēdētāji kungs, Vispirms gribu atvainoties par to, ka esmu nedaudz aizsmācis, man balss varbūt nav tā dzidrākā. Par jauno direktīvu par publisko iepirkumu procedūru tā, komisija to iesniedz 2007. gada decembrī kā priekšlikumu aizsardzības pakotnes sastāvā. Šis priekšlikums ir liels solis uz priekšu. Mēs vēlamies izveidot Eiropas kopējo aizsardzības tirgu. Uh, Eh, tas varētu veicināt Eiropas drošības un aizsardzības politikas tālāko izveidi. Šī direktīva ir ļoti svarīga. Tā stiprinās mūsu aizsardzības kapacitāti. Publiskā, publiskie līdzekļi līdz ar to tiks izmantot daudz efektīvāk, ja tiks ieviest šī direktīva. Sarunu process Mm, noritēja stingrā eh, sadarbībā starp Eiropas parlamentu padomi un komisiju. Tādēļ gribētu sirsnīgi pateikties referentam Lamsdorf kungam, kurš intensīvi, efektīvi strādāja, panākot vienošanos ar padomu pirmajā lasījumā. Tāpat gribētu pateikties ēnu referentiem par konstruktīvo sadarbību. Gribētu sveikt Francijas prezidentūru ar panākumiem, tāpat arī Slovenijas prezidentūru par to veidu, kā tās veiksmīgi mudināja sarunvedēju puses padomē. Un visbeidzot gribētu pateikties Čehijas prezidentūrai par solījumu pielikt punktu šīm sarunām. Tagad mums ir šis teksts, ko komisija visnotaļ sveic. Jaunā direktīva ir tiešām piemērota aizsardzības tirgum, tā ir aiz, pietiekami elastīga. Uh, Bieži vien līgumi ir ļoti sarežģīti, sensitīvi, un arī tas ir ņemts vērā. Īpašā drošības klauzula arī ir ņemta, ir iekļauta šajā direktīvā, tāpat arī piegādes drošības. Līdz ar to direktīva ir tāds instruments, ko dalību valstis varēs ieviest vairumā gadījumu, uh, iepērkot aizsardzības aprīkojumu, nepiemērojot atkāpes. Jaunā direktīva runā par uh, delikātiem iepirkumiem un par to veikšanu. Uh, mēs to esam veidojuši saistībā ar mūsu stratēģisko uh, Eh, eh, domāšanas domu gaitu par militāriem un nemilitāriem iepirkumiem aizsardzības vajadzībām. Tāpat arī esam ņēmuši vērā pēdējos notikumus. Eh, Eiropas kopienu tiesas spriedumus, kas ir pieņemti agrāk, arī esam ņēmuši vērā. Tie visi ir lieli, tās viss ir liels priekšrocības, līdz ar to direktīvas padarīs dalību valstīm iespējami neizmantot uh, 298 uh, iepriekšējās direktīvas punktu, lai atkāptos no vispārējiem notikumiem, lai gan šis punkts joprojām būs spēkā, bet cerams, ka tas nebūs jāizmanto tik bieži kā līdz šim. Uzņēmumi daudz vieglāk varēs piedalīties konkursos citās dalībvalstīs, ne tikai savā mācas valstī. Mēs varēsim labāk plānot arī šos iepirkums. Mēroga ekonomija ir ņemta vērā. Un beig beigās mēs domājam, ka viss iesaistītās puses būs ieguvējs Arī armija būs labāk aprīkota, nodokļu maksātāji būs pārliecināti, ka viņu ieguldījums būs labāk izmantots. Es gribētu jūs visus pateikties par paveikto darbu un sveikt ar iznākumu. Paldies! Paldies komisāru kungam. Tagad es gribētu aicināt izteikties Tautas partijas Eiropas demokrātu pārstāvi Eiropas eh, Sedaršalds kundzi. Paldies, priekšsādātāji! Nav iespējams uh, šo Eiropas ieroču tirgu izveidot vienas dienas laikā. Es ļoti uh, labi sadarbojos ar referentu, tāpat arī ar padomu un komisiju. Mēs esam spēruši pirmo ļoti svarīgo soli. Aizsardzības aprīkojums, uh, protams, ietilpst vienotajā tirgū. Bet mums ir jānodrošina arī tas, lai mēs varētu labāk uh, nodrošināt Eiropas konkurētspēju šajā tirgu. Francijas valdība ļoti konstruktīvi ir rīkojusies šajā jomā, bet pirmkārtām tas ir referents Lamsdorf kungs, uh, kurš ļoti daudz ir devis šajā jomā. Gribu pateikties uh, aizsardzības industrijai, kur ļoti konstruktīvi ir sadarbojusies, lai sniegtu mums nepieciešamo informāciju. Daudzi elementi no 2004. gada valsts pasūtījuma direktīvas šeit ir saskatām šajā dokumentā. Tāpat, protams, mums ir jārespektē katras valsts nacionālās drošības intereses. Un ir jāparedz zināmi nosacījumi, lai attiecībā uz šo ieroču tirgus informāciju. Tāpat arī 296. pants ir jāsaglabā un jāizmanto, bet nedrīkst to izmantot pārmērīgi un neatbilstoši. Katrā ziņā nozare pozitīvi vērtētu šādus soļus uz priekšu, un nozare joprojām varētu uh, izveidot jaunas uh, darbības uh, prakses. Uh, Tālāk runājot par uh, sliekšņiem, par caurskatāmību, par uh, šādiem jautājumiem, es domāju, ka tie tikai daži no piemēriem, no jautājumiem, kas tika veiksmīgi risināti. Personīgi man ir prieks uh, par to, ka mēs guvām atbildes uz vispretrunīgākajiem jautājumiem, izmantojot jau esošo Eiropas Savienības likumdošanu. Ja parlaments atbalsta, atbalstīs šo ziņojumu ar plašu vairākumu, tad es domāju, mēs būsim spēruši ļoti loģisku un būtisku soli uz priekšu. Tāpēc gribu pateikties visiem kolēģiem, kas piedalījās eh, šajā ļoti konstruktīvajā darbā. Paldies! Paldies! Vailers kundzei vārds eh, sociālas grupas vārdā. Priekšsēdētāji, kungs, komisāri, kungs, dārgie kolēģi un kolēģis gada mijā not, uh, lasīt ļoti tādus zīmīgus virsraksts. Ieroču tirgus uh, attīstās strauji. Ieroču iepirkumi milzīgi liela, korupcijas afēras Vācijā un citās Eiropas Savienības dalību valstīs un tā tālāk. Mums sociāldemokrātiem ir pilnīgi skaidrs, ka mm, šāda bruņošanās uh, attīstība uh, un uh, korupcijas paciešana nav akceptējama, mēs to noraidam. Un uh, š, nacionālo valstu deputāti mums pietiek. Šī uh, pakotne, šī mm, direktīva par iepirkumu nodrošinās uh, to, ka mēs runāsim ne tikai par konkurētspēju, bet arī par uh, nodokļu maksātājiem naudu nevēderīga izlietošana un korupcijas novēršana. Un tas vien ir pietiekams iemesls, lai piekristu ziņojumā kopumā. Šādi mēs redam Eiropas tiesiskos ietvarus iepirkumu un pakalpojumu un preču jomā KADP. Būs lielāka sadarbība starp dalību valstīm. Nebūs dubultošanās Uh, bruņošanās koncerni nevarēs diktēt savus noteikumus, būs um, mazāk izņēmumu saskaņā ar 269. pantu. Mūsu skatījumā bija būtiski, un domāju, ka man piekritīs visu politisko grupu deputāti, tad būtiski bija tas, lai tiesiskie e, ietvari un fotokungu priekšlikumi būtu ietverti. Tas nebija pats par sevi saprotams padoms e, sēdēs bija būtiski, lai būtu sankcijas korupcijas gadījumos līdz pat uh, Uh, uzdevumu uh, atsaukšanai. Es domāju, ka tas ir kas jauns šai līdz šim samērā izlutātai uh, rūpniecības jomai. Un domāju, ka rezultāti ir pieņemami visām 27 dalību valstīm, pat a, tad, ja tikai 6 un 7 dalību valstīs a, nu, a, pašas ražo un dažas citas iesaistās tirdzniecībā, pat tad ir būtiski, lai 27 dalību valsts atbalstītu šo dokumentu kopumā. Tas mums ir izdevies. Uh, Neesmu īsti droša, vai viss tieši tā strādās, kā esam iedomājušies. Tādēļ esam noteikuši, ka parlaments vēlas kontrolēt situāciju arī turpmāk, vēlamies būt informēti un ne tikai automātiski saņemot um, pārskats no komisijas, bet gan vēlamies saņemt arī rezultātus un šīs direktīvas ieviešanas. Uh, dokumentus, vēlamies tādu plašāku informāciju, un ja nākotnē mēs veidosim tādu plašāku Eiropas iekšējo tirgu, vēl vairāk to padziļinot, tad vēlamies papildus kompetenci un jānodrošina tas, lai Eiropas parlaments kā institūcija, kurā strādā vēlēti pārstāvji, lai, Eiropas, tātad, lai parlaments tiktu iesaistīts kontrols uh, grēmijos. Un uh, nacionālajie parlamenti tiek iesaistīti šādos uh, pārbaudas uh, un uzraudzības komitejās, bet Eiropas parlaments kopumā ne. Vācijā šādi gadījumi jau ir bijuši. Eurofighter ir bijis viens no visdārgākajiem projektiem, un esmu pārliecināta, ka katrai dalībvalstī ir līdzīga pieredze, kā Vācija bijusi. Noslēgumā nevēlos vispateikties, jo sadarbība bija laba, rezultāti ir uh, saprātīgi Bet teikšu atklāti, ka parlamentārā procedūra bija neizturama. Kompromisi ar padomi un komisiju pirmajā lasījumā nav parlamentārs darbs. Un tādēļ šī procedūra ir absolūts izņēmums un nākotnē tam arī būtu jābūt. Un tas nebija nepieciešams šajā likumdošanas jautājumā. Mums vajadzētu šādu viedokli ievērot un uh, vairs šo procedūru nepielielot. Paldies! Nākošais runātājs Busoji, divas minūtes. Čer. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, kolēģi. Pirmām kārtām gribētu sveikt savu kolēģi Lamsdorf kungu par izcilo ziņojumu. Es zinu, ka viņš ļoti nopietni pie tā strādāja. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi izveidot kopēju militāru aprīkojumu tirgu un attiecīgi nepieciešams juridiskais ietvars, lai varētu tālāk attīstīt mūsu drošības un aizsardzības politiku. Pozitīvi vērtēju arī to, ka tiek paredzēta tā atvērtība šajā tirgu, un tas arī tiks ieviests attiecināts uz šo militāru aprīkojumu tirgu, un tā rezultātā uzlabosies izdevumu izdevuma veikšana. Lamsdorf kungam ir izdevies nospraust vairākus noteikumus attiecībā uz uh, uh iepirkumiem militāra aprīkojuma tirgu, kas labāk varētu ļaut šim tirgum funkcionēt. Es gribētu runāt uh, par diviem ļoti būtiskiem uzlabojumiem gan piegādātājiem, gan uh, līgumslēdzējiem, lai varētu aizsargāt uh, dalību valsts un Eiropas Savienības uh, drošību. Ir uh, Pirmkārt, jādomā par informāciju, kas tiek uh, nostru, nodota uh, tiem, kas piedalās uh, konkursos, un ir konkrētas saistības, kuras šie piegādātāji uzņems. No otras puses, šos dalībniekus konkursā aizsargā arī zinām procedūra, kas garantē, ka šī iepirkuma procedūra būs godīga. Priekšlikums palielina caurskatāmību visā šajā procedūrā, bet dalību valstīm. Uh, nevajadzētu domāt, ka to drošības intereses kaut kādā veidā tiek skartas, un tām nevajadzētu pārmērīgi izmantot uh, izņēmuma uh, noteikumus. Noslēgumā es gribētu uzsvērt to, ka mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai mums būtu kopīgs aizsardzības tirgus. Tāpat laikā, kad mēs runājam par šo jautājumu, par kopējo Eiropas militāru aprīkojumu tirgu, varbūt nākotnē mēs runāsim vēl par uh, citiem jautājumiem par sastarpie norēķinu. Katrā ziņā tur visur ir jāņem vērā konkrētā situācija un strateģiskās intereses, kādas ir katrai dalību valstī. Paldies! Paldies! Un tagad Janauska kungam vārds uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, Lamsdorf kungs ir paveicis ļoti lielu darbu sabiedrisko līdzekļu tērēšana vienmēr tiek apspriest ļoti emocionāli. It īpaši šoreiz, ja mēs runājam par tādu aprīkojumu iepirkšanu, kas ir nepieciešama militārām vajadzībām, ir nepieciešama tāda piegādātāja, kas piedāvā ne tikai lētāko, bet arī vislabāko aprīkojumu. Mums jāatceras, ka Eh, darba kvalitāti, kas mums jāizvēlas, un arī materiāla kvalitāti. Šeit ļoti svarīgs aspekts arī konfidencialitāte, un dažos jautājumos pat slepenība. Mums ir ļoti uzmanīgi jārīkojas ar informāciju, kas ir saistīta ar aizsardzības jautājumiem. Direktīvas proje projektā šie jautājumi atspogļot pietiekami labi. Es domāju, ka tā palīdzēs racionalizēt valsts iepirkumu aizsardzības jomā. Paldies, Kalinbachs kundze, divas minūtes. Paldies, priekšstādāja kungs. Paldies eh, referentam par veiksmīgo sadarbību jo visa kritika, kas ir pamatot pirmajā lasījumā šai procedūram, sadarbība tomēr bija priekšnoteikums tam, ka trīspusējās sarunās parlamenta balss patiesi tika uzklausīta, un mūsu balss bija skaidra. Mēs šodien lēmjam par kompromisu, par precēm, kur iepriekšējais tirgs līdz šim bija ierobežots, un tajā piedalījās tikai dažas dalībvalsts. Tādēļ man bija interesanti uh, uzzināt, ka tie, kas atbalsta iekšējo tirgu un konkurenci, pēkšņi vēlējās izmantot pilnīgi visu, lai uzturētu turpmāk nacionālos aizsardzības mehānismus. Tas, ir neizde, tas nav izdevies un tas ir arī pamatoti. Kādēļ? Tādēļ, ka lielāka konkurence uh, nākotnē novērsīs uh, cenu noteikšanu. Uh, un uh, dos ieguldījumu tam, lai valsts līdzekļi būtu efektīvāk izmantoti. Tas pats ir sakāms par korupcijas samazināšanu. To mēs vienkārši esam parādā šādu darbu mūsu pilsoņiem un pilsonēm. Skaidrs ir arī tas, ka tagad būs pilnīgi skaidri iepirkuma noteikumi, tas dos lielāku pārskatāmību un visbeidzot MVU arī varēs reāli iesaistīties šajos tirgos tādēļ, ka ir jāslēdz visi iespējamie mm, tādi ceļi, kā neievērot iepirkuma procedūru. Uh, mums jāstrādā tālāk, un līdz šim uh, juridiski ir bijis arī aizliegts, taču prakt, praksē visnotaļ ir notikuši vēl tādi apmaiņas vai partnerdarījumi. Tie tagad vairs netiek legalizēti. Un visbeidzot, eh, pirmo reizi arī tiek noteikti juridiski uh, sankcionēšanas līdzekļi. Es varētu iedomāties, ka mēs augstāku Eiropas iesaisti panāksim un uh, lielāku pārredzamību un cārskatāmību, bet nu vienalga, katrā gadījumā šis ir ļoti liels solis pareizajā virzienā un es ar lielu nepacietību gaidu uh, ieviešanu. Paldies! Nākošais runātais Psuigerkungs. Paldies! Šī direktīva ir daļa no aizsardzības pakotnes, un uh, Eiropas aizsardzības rūpniecība kļūs uh, spēcīgāka un konkurētspējīgāka. Mēs runājam par brīvu tirgu, arī aizsardzības un militāriem apriekojumam, kā arī uh, militāriem aizsardzības līdzekļiem. Uh, Mērķis ir uh, radīt lielāku pārredzamību. Svabats kungs pēdējo diskusiju laikā ļoti skaidri runāja. Viņš teica, ka ir nepieciešams labāks starta noteikumi Eiropas aizsardzības rūpniecībai, uh, raugoties uz konkurenci, īpaši no ASV 2005. gadā Eiropas Savienības dalība valsts kopā pirmo reizi kļuva par lielāko eksportētāju pasaulē. 70% no šiem eksportiem uh, nāk no četriem - Francijas, Vācijas, eh, Lielbritānijas un Itālijas, un lielākie importētāji ir tuvo austrumu valsts. Mūsu važām nevajadzētu viss uh, eh, tikt orientētām uz efektīvu uh, militāro rūpniecību, bet gan uz uh, demilitarizāciju. Un tādēļ šī ir uh, direktīva uh, rūpslava un ļoti skaidrs, par ko mēs šeit runājam. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Švābkungs, trīs minūtes. Priekšsēdētāji! Dāmas un kungi, arī no manas puses paldies referentam un interkomitejai, un arī sedi komitejai un priekšsādātājam, kā arī atzinumu sastādītājam. Karl von Vogel kungam, pateicos īpaši Lamsdorf kungam. Mēs nerunājam tikai par eksportu uz trešajām valstīm, bet mēs runājam tikai par jautājumu, kā ieroču aprite Eiropas iekšējā tirgū starp 27 Eiropas Savienības dalību valstīm varētu tikt veidot efektīvāk un izdevīgāk no izdevuma uh, viedokļa. Parlaments šeit ir sasniedzis vienotu pozīciju. Es to atzinīgi vērtēju, ļoti augstu vērtēju, jo pilsoņiem un pilsoniem tirgu, kas aptver 70 miljardus eiro, uh, viņiem būs iespēja būtiski ietaupīt, un līdz ar to būs tāda tā kā nu, miera dividenda, kas beidzot varēs tikt izmaksāt. Šis darbs un, uh, diemžēl, padomu šodien ir tik vāji pārstāvēts, tātad uh, šis lēmums ir ļoti atzinīgi jāvērtē, diskusijas starp dalību valstīm bija ļoti sarežģītas. Uh, Un es zinu, kādas sarežģītības bija un problēmas bija trilogā. Atbalstu arī sociāldemokrāta viedokli, bet teikšu to, ka šodien mēs spēļam plašu, plašu soli Eiropas aizsardzības politikā. Tādēļ esmu apbēdināts, ka tikai daži kolēģi ir šeit zālē, un šodien no rīta mēs svinējam desmit gadu eiro mm, ieviešanu un ceru, ka pēc desmit gadiem atskatīsimies uz desmit gadiem sadarbības politikas šajā mm, militārā aprīkojuma tirgus jomā. Mēs izvirzam augstas prasības mūsu dalību valstīm, un tam jābūt spēkā ir visās citās dalību valstīs. Šī ir tāda ļoti liela uzticības deva dalību valstīm, un es pateicos par šo uzticību, kas ir izteikta. Paldies arī komisijai, kas ļoti intensīvi strādāja, kas uh, pārliecināja dalību valstis un kas konstruktīvi ar parlamentu metēja, meklēja ceļu šajā iepirkums sistēmas biezoknī. Mm, Tik runāts jau par uzlabojumiem iepirkums sistēmā, neatkārtošu vēlreiz kolēģi teikto, bet domāju, ka ar šīs pakotnes otro daļu mēs radam šo ies, īsto militārā aprīkojumu iekšējo tirgu, un līdz ar to tas ir patiesi tāds uh, plašs solis uz priekšu. Uh, Līdz ar to Eiropas Savienībai būs iespēja autonomi reaģēt starptautisko krīžu gadījumos. Fon Vogalkungs aizsardzības un drošības komitejā īpaši intensīvi ir strādājis ar šo jautājumu. Un arī vēl autonoma Eiropas Savienības darbība Āfrikā, to īrijas ģenerālis vada karaspēku vietnieks no Polijas un 15 dalību valstu karavīri iesaistās šajā misijā. Tas parāda to, kādu ceļu ir nogājusi Eiropa, lai eh, izveidotu šādu sadarbības iespēju. Mums jāturpina ceļš pa šo eh, eh, ceļu. Mums jāturpina iet pa šo ceļu. Paldies! Nākošais runātājs Ferreiras kungs, lūdzu. Priekšstādātāja kungs, paldies Paldies arī Lamsdorf kungam, kas bija referents, un paldies visiem ēnu referentiem. Domāju, ka ir ļoti būtiski, lai mēs veidotu šo militārā aprīkojuma iekšējā tirgus integrāciju. Mums, mums ir nepieciešama arī zinām piesardzība, jo šis iekšējais tirgus ir attiecināms uz aizsardzības rūpniecību un ir ieviešama šī korektā iepirkuma procedūra Tas ir ļoti būtiski, lai visas Eiropas Savienības dalība valsts būtu iesaistītas. Mums vienlaikus jārada mm, apstākļi, lai produkti un aprīkojums Eiropā kļūtu konkurētspējīgāki un tos varētu veiksmīgāk īstenot. Iepirkuma procedūra aizsardzības un militārajā jomā atbilst dalībvalstu interesēm, it īpaši saistot uh, dažādus, eh, iesaistot dažādus aspektus, arī drošības eh, aspektus mums jāprūpējās arī par juridiskajiem mm, ietvariem un jāatvieglo pieeja eh, maziem vidējiem uzņēmumiem šim tirgum. To varam izdarīt uzlabojot valsts iepirkuma procedūras, to varam izdarīt stiprinot rūpniecības uh, nozari, tas attīstīs arī pētniecību un, at, un zinātni, un tas skars ne tikai aizsardzības jomu, bet uh, arī rūpniecības jomu kopumā, kas tāds, ko gūst no aizsardzības uh, sektora. Noslēgumā teikšu, ka ir cieši saikne starp aizsardzības un ārpolitiku. Citēšu to, ko sen jau zinām. Ja gribam dzīvot uh, mierā, jāgatavojas uh, karam. Mēs esam miera supervara un mums uh, ir uh, vajadzīga aizsardzības, nevis uzbrukuma uh, tehnika. Un, lai garantētu mieru, mums ir nepieciešama šī militārā aprīkojuma kvantitāte. Paldies! Nākošais runātājs Oniskevičs kungs. Lūdzu. Uh, paldies! Uh, ASV tērē 500 miljārdus dolāru aizsardzībai, Eiropas Savienībā savukārt tikai nedaudz vairāk kā 200 miljārdus. Jautājums ir par to, vai mēs tik tiešām varētu izmantot šos 200 miljārdus, lai mēs varētu nodrošināt līdzīgu kapacitāti kā ASV, kad es biju aizsardzības ministrs, es tikos ar Eh, nozars pārstāvjiem, un es eh, viņiem teicu, es atvainojos, es esmu aizsardzības ministrs un nevis rūpniecības aizsardzības ministrs. Eh, šodien es gribētu pateikties grāfam Lamsdorfam par izstrādāto ziņojumu. Direktīva noteikti mums palīdzēs izmantot resursus daudz uzticamākā, labākā veidā, un Eiropas Savienības militārā kapacitāte noteikti būs atbilstošāka. Paldies! Un Bērs kundzei vārds vienu minūtu. Dārgie kolēģi un kolēģis, vēlreiz norādīšu uz to, ka mēs runājam par veselu pakotni. Lēmums decembrī un šodien šīs diskusijas ir tā sastāvdaļas, un domāju, ka mēs runājam par uh, šo iekšējo militāru aprīkojumu tirgu un arī iepirkums Eh, pieder pie visiem šī jautājuma loka. Es rakstīju atzinumā ārlietu komitejā, un mums bija viens eh, mērķis, proti harmonizējot Eiropas aizsardzības rūpniecību no vienas puses un liberalizējot eh, tirgus Eiropas Savienībā, mēs radam stiprāku kontroli attiecībā uz eksportu ārpus Eiropas Savienības. Un ja mēs nosaucam šos negatīvos virsrakstus, tad jāsaka arī ir par pozitīvajām ziņām. Pēdējā galotņa tikšanās Francijas prezidentūras vadībā pieņēma šo rīcības kodeksu, un tas ir labi, tas ir tas, ko parlaments vienmēr ir prasījis. Tādēļ vēlos norādīt uz to, ka šī harmonizēšana, kuru uzskatām, ka tā ir pareiza, tātad tā tagad ir pakļauta dalībvalstu kontrolei un tās skar ne tikai harmonizēšanu, bet arī sankciju mehānisma izstrādi tam gadījumam, ja tiek pārkāpta šī direktīva. Mēs ļoti uzmanīgi raudzīsimies uz šī procesa attīstību. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Tubona kungs, 2 minūtes. Godātais priekšsēdētāja kungs, es gribētu pievienoties tam, ko pirms brīža teica Švāba kungs, mans kolēģis. Gribētu teikt, ka šīs direktīvas pieņemšana šodien ir ļoti būtisks lēmums. Esam panākuši to pateicoties lieliskajiem referenta pūliņiem, tāpat arī ēnu referenta Šarlotas Sēderšoldas darbībai un, protams, Francijas prezidentūrai, kas pagājušā gada beigās daudz darīja, lai mēs varētu panākt kompromisu. Tas, ko mēs patiesībā darām šodien, ir mēs pabeidzam šo attīstības ciklu. Tas bija ļoti strauji, tikai dažu mēnešu laikā tas ir paveikts. Aizsardzības eh, aprīkojuma direktīva tika pieņemta decembrī. Uh, Rīcības kodeks arī ir pieņemts tajā pašā mirklī attiecībā uz aizsardzības aprīkojumu, un visbeidzot ir šī direktīva, kura apvieno 296. līguma pantu ar iekšējā tirgus kopējiem noteikumiem. Es atļaušos teikt, ka tas viss kopā liek mums domāt par aizsardzības ekonomikas komunitarizāciju Tas varētu likties tā kā tāda ķecerība attiecībā uz tiem, kas ir norup, norūpējušies par valsts suverenitātu vai par aizsardzības politikas suverenitāti. Bet šeit aizsardzības tirgu integrācija notiek brīvprātīgi. Arī tiesību jomā mēs redzam līdzīgu attīstību Francijas prezidentūras laikā, Portugāles prezidentūras laikā, Slovenijas prezidentūras laikā esam spēruši liels soļus uz priekšu jomās, kur it kā tradicionāli licies, ka tiek skart valstu suverenitāte. Ko tā tie kolēģi pieņemot šiet, šo tekstu patiesībā? Mēs lielā mērā daram galu ideoloģiskiem debatēm par Eiropas projekta konstrukcijas būtību. Tā ir būtība, tā ir telpa, tā ir vāra, un mums būs aizvien vairāk jādomā šajā tāpām varā par ārlietu komiteju. Lielas paldies, Van Ordenkungs, vienu minūti. Uh, paldies, priekšsēdētāji! Es pārstāvu Britu konservatīvos, mēs parasti ļoti spēcīgi aizstāvam atvērto tirgu. Vesela virkni deputātu jau ir apstiprinājuši to, ka ziņojuma galvenā doma ir stiprināt kopējā arī un drošības politiku un Eiropas integrāciju, un no tā mēs negūstam ekonomisku labumu. Katrā gadījumā mēs neveicināsim ekonomisko kapacitāti ar šo ziņojumu. Es redzu, ka daži blakus labumi var tikt iegūt, piemēram, apvienotā karalistē būs vieglāk ieeja aizsardzības uh, tirgos dažās citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, taču citas dalībvalstis būs saņēmušas lielākas priekšrocības, jo tās gūs iekļuvi apvienotās karalistas aizsardzības eh, preču tirgu, kas ir vislielākais, starp citu tas arī visatvērtākais. Mūs satrauc tas, ka Uh, valdības firmas, kuras ir ļoti lielas investīcijas veikušas attīstībā un pētniecībā aizsardzības objektos, šobrīd vairs nevarēs saņemt atdevi no šiem ieguldījumiem. Uh, konta, konkursi būs atvērti un dalību valstu organizācijas vai aģentūras nevienmēr uzvarēs tajos. Ir arī citas bažas, kas man nomāca, bet kopumā priekšsēdētā jāsaka, ka šis ziņojums patiesībā nebija nepieciešams. No aizsardzības aizsardzības eh, nozares un arī no ekonomikas viedokļa. Paldies! Paskukungs, vienu minūti. Important... Paldies! Šī direktīva ir ļoti liels solis uz priekšu, lai stiprinātu kopējā ārēju un drošības politiku. Es atceros, cik grūti bija saskaņot brīvā tirgus eh, principus ar eh, dažādiem apsvērumiem. Un tāpat arī saskaņot individuālo praksi iepirkumu jomā ar eh, noteikumiem. Šie ārkārtīgi sarežģītie noteikumi, protams, ir jāpārbauda reālajā dzīvē, jo mēģinot eh, vienā, vienā vietā sakopot dažādus eh, slepenības noteikumus un visu ko citu, tas viss būs nepārtraukti jāuzrauga, lai sodītu centienus dot kādas priekšrocības vienam vai citam, un tā tad jānodrošina būs līdzsvars. Atbilstoša funkcionēšana būs uh, atkarīga no Eiropas uh, iestāžu spējas uh, pārraudzīt šo tirgu un nodrošināt patiesu šo tirgus attīstību, un tāpat arī dalību valstīm būs jārespektē šie jaunie noteikumi. Vēl viens vārds par tādu valsti kā Rumānija par savstarpēju norēķinu mums ir ļoti būtiski mehānismi, lai mēs varētu nodrošināt tomēr palīdzību un atbalstu šai nozarei. Paldies! Un nākošais Marines Kukungs. Mulțumesc, domnule președinte. Unitatea și securitatea europeană. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Aizsardzība un drošība Eiropā e, e, ir apdraudēta, to apdraud gan enerģētiskā krīze, gan arī finanšu krīze. Mēs runājam par Eiropas Savienību un solidaritāti un šādi uh, mēģinam uh, pretoties visiem izaicinājumiem. Iepirkuma uh, procedūra, militārā uh, aprīkojuma tirguma ir solis uz priekšu aizsardzības uh, uh, jomā. Šādi mēs veidosim kopējo tirgu un šādi mēs uh, paaugstināsim mūsu konkrētspēju. spēju salīdzinot to ar ASV. Mums ir nepieciešama uh, arī īpaša uzmanība uh, drošībai, kā arī informācijas drošībai, kā arī eksporta jautājumiem, eksporta jautājumiem uz trešajām valstīm. Lisabonas līguma ratifikācija ļaus mums veidot struktūrētu sadarbību pastāvīgu, kas skars uh, aizsardzības jomu, un tas ir Eiropas Savienībai ļoti būtiski. Paldies! Rogalska kungs, lūdzu. Paldies! Kopš 90. gadiem mēs esam pieredzējuši, ka aizsardzības tirgus ir bijis ļoti sadrumstalots, un tas negatīvi ir ietekmējis situāciju, jo finansējums aizsardzībai ir samazinājies, tāpat ir apgrozījums attiecīgi samazinājies, un tāpat arī finansējums jaunām tehnoloģijām ir samazinājies. Pat lielajām dalībvalstēm ir problēmas finansēt jaunas sistēmas aizsardzības tirgos. Lai varētu veidot nepieciešamo dalībvalstu militāro potenciālu, mums ir nepieciešamas atbilstošas tehnoloģijas un pētniecības bāze. Uh, tas viss ir nepieciešams, lai mēs varētu uh, stāties pretī jauniem izaicinājumiem šajā jomā. Tāpat nepieciešams vienotāks tiesiskais ietvars. Un, jaunajām, un dalībvalstīm ir uh, jādod iespēja izmantot kopējā tirgus priekšrocības, nesamazinot tāpat laikā savu militāro kapacitāti ir nepieciešama arī uzraudzības procedūra, kura aizsargātu iepirkuma procesa dalībniekus un nodrošinātu caurskatāmību un uh, izvairītos no diskriminācijas. Paldies! Priekšsēdētāji kungs, es arī vēlos atzinīgi vērtēt Lamsdorfa kunga darbu un sveikt ēnu referents. Visi ir strādājuši ļoti veiksmīgi. Būtiskākais šajā tirgo bija šī fragmentācija, sadalījums, sadrumstalotība. Aizsardzības un drošības jautājumi ir pakļaut nacionālajām sistēmām, tajos ir spēkā noteikts procedūras un termiņi. Ar šo direktīvu mēs veidojam vienotu regulējumu visā Eiropā, un tas stiprinās Eiropas drošības aizsardzības politiku. Būtiski ir arī tas, ka apgādes drošība ir skaidri atrunāta un arī drošība informācijas eh, sniegšanas jomā ļoti skaidrs arī tas, kas notiks ar 296. pantu. Tas tiks attiecināts uz izņēmumu gadījumiem, tā kā tas līgumā ir paredzēts un tā kā Eiropas kopiena ties to ir prasējusi. Noslēgumā teikšu tā, ka ir būtiski iesaistīt MVU un stiprināt tos dažās, eh, dažādās dalībvalstīs. Tas ir nozīmīgākais darbietu radītājs. Paldies, nākošais runātais Mladenov kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es vēlētos sveikt Lamsdorf kungu ar lielisku paveikto darbu un paldies arī Anreferentiem īpaši Sēderšaudas kundzē. Taču gribētu uzsvērt kaut ko no tā, ko teica Dubon kungs. Francijas prezidentūra paveic fantastisku darbu panākot vienošanos par šo direktīvu. Ceru, kad mēs atgriezīsimies pie šīs direktīvas pie vairākiem gadiem, mēs sapratīsim, ka neesam bijuši bailīgi runājot par šo aizsardzības aprīkojumu tirgu kā par kopīgu tirgu, jo tas eksistē Eiropas kopīgās aizsardzības tirzniecības sistēmas vārdā. Mums jābūt konkurētspējīgiem. Gribētu uzsvērt vienu daļu šajā direktīvā, kas svarīga daudzās dalību valstīs. Un šeit es domāju apakšlīgums lēdzējs. Esmu ārkārtīgi gandarīts, ka vienošanās ar komisiju un padomu par uh, apakšlīgums lēdzējiem lielā mērā ir iekļāvusi sevī parlamenta vēlmes. Proti ir lielāka caurskatāmība līgums lēkšanā, otrkārt nav diskriminācijas um, pēc nacionālā principa un visbeidzot Visbeidzot, dalību valstu varas iestādēm dota iespēja eh, līgumslēdzējiem eh, slēgt apakšliegumus par vairāk nekā 30% no iepirkuma. Tas palīdzēs šo te principu iedibināt visā Eiropā. Lielas paldies, un tagad došu vārdu komisāram Makrīvi. Paldies, es gribētu pateikties visiem dalībniekiem šajās debatēs. Ir uh, skaidrs, ka uh, šis teksts ir kompromiss un nav, protams, iespējams visu simtprocentīgi tajā iekļaut. Tāpat laikā parlamentam ir liels, ir iemesls būt apmierinātam. Uh, Pirmkārtām parlaments bija tas, kurš prasīja 2005. gada rezolūcijā, lai būtu zaļā grāmata par militāro iepirkumu. Un lielā mērā, jāsaka, tas ir tāpēc parlamenta priekšlikums. Otrām kārtām pašreizējais teksts ir ļoti lielā mērā uzlabots, ņemot vērā parlamenta ieguldījumu ir iesniegti daudzi eh, grozījumi no eh, parlamenta puses attiecībā uz eh, direktīvas aptvērumu, caurskatāmību un citiem nosacījumiem. Komisija var pieņemt praktiski visus grozījums un arī attiecīgi šo tekstu. Mēs ceram, ka šīs jaunās izmaiņas varēs stiprināt militāro tirgu. Pirms pieciem gadiem neviens nevarēja iedomāties, ka šādi soļi tiktu spērti, bet šodien tie ir realitāte, un mēs nedrīkstam palaist garām šo izdevību. Paldies! Paldies, un tagad dosim vārdu referentam Lamsdorf kungam. Paldies, priekšsētājs kungs. Džefrem van Ordenam teikšu, ka Uh, vienīgais, kas viņu atbalsta, ir kreisie ekstrēmisti. Un uh, Flügerkungam teikšu, uh, ka mēs nenājam vispār eksportu, bet gan par Eiropas iekšējo tirgu. Un tas, ko Vailēs kundze ir ļoti pareizi, viņa teica, ka šie produkti ir ārkārtīgi dārgi, jo nav konkurences. Uh, Ja nav konkurences, tad IT ir dārgi. Mēs cerams ieviesīsim lielāku konkurenci Eiropas iekšējā tirgu. Un līdz ar to šie produkti nekļūs lēti, bet uh, vismaz uh, lētāki. Tā ir iespēja rūpniecībai atklāt jaunas tirgus, tā ir iespēja vidējai rūpniecībai iesaistīties šajos tirgos un arī iespēja lielākai caurskatāmībai, līdz ar to pilsoņiem lielākas kontrolas iespējas. Arī nevalstiskās organizācijas varēs veikt kontrolas pasākums. Un noslēgumā teikšu paldies Žakam Tubonam un Mladenovu kungam par norādi uz šo neparasto darbu pie šī projekta, jo šeit mēs strādājam pie uh, Mm, projektu, kas ir otrajā pīlārā stiprinot uh, Eiropas uh, aizsardzības uh, politiku un ārpolitiku, un šis skar iekšējā tirgus, jo Francijas prezidentūra ārkārtīgi veiksmīgi darbojās, un bez šīs darbības mums nekad nebūtu izdevies šo dokumentu izstrādāt. Es domāju, ka tā ir iespēja, tā ir iespēja politiskai Eiropai, tā ir iespēja Eiropā veidot kopējo ārēju un drošības aizsardzību, pārstāvot miera un uh, stabilitātes un drošības vērtības. Paldies! Flieger. Fliegerkungs. 145. pants reglamentā nosaka, ka ja personīgi tiek kāds pieminēts, tad ir iespēja pavisam īsi atbildēt. Kas šeit ir ekstrēmists, to ļoti ātri redzam, ja paraugamies, par ko runājam. Mēs runājam par tirgus ekstrēmismu šajā jomā tas tā ir. Un es teicu, ka efektīvāka Rūpniecība aizsardzībā ietekmē arī aizsardzības eksportu, un tas ir neapstrīdams, un viss pārējais ir vienkārši attiecams uz Eiropas Savienību. Paldies! Uh, Debatas par šo jautājumu ir beigušās, balsosim rīt par šo ziņojumu. Saskaņā ar darba kārtību sāksies jautājumu laiks komisijai. Uh, Pirmo jautājumu uzdod Kolms Bergs par desmit gadiem kopš eiro ieviešanas. Komisāra kungs vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pieredze rāda, ka koordinācija.